protokols un visi teksti ir pieņemti. Esmu saņēmis padomes nostāju par pirmo lisi, lasījumu. Ņemot vērā šīs nostādnes, arī tas ir pieņemts, un jūs varēsiet iepazīties ar šo nostādņu nosaukumiem. Šīs sēdes protokolā jums būs vairāk mēneši, lai par to izteiktos. Un... Tas viss tiks publicēts rītdien 28. datumā. Tagad uh, uzklausīsim balsojumu skaidrojumus par B